Madame le Président. Bonjour à tous. Labrīt visiem. Nu, tiem dažiem, kas ir klāt, sākam plenāru sēdi. Un darba kārtībā pirmām kārtām ir jautājums komisijai par Eiropas uzņēmēju darbības centriem Āzijā. Uzreiz došu vārdu jautājumu uzdevējiem, un tas ir Morēras kungs lūdzu. Uh